tūkstošu jauniešu uzņēmumiem. Mums ir vajadzīgi tādi jaunieši, kas spēj uh, iegūt izglītību, kas spēj iegūt diplomus un tikai pēc tam nonāk darba tirgu. Lielas paldies par šiem komentāriem. Tas nozīmē, ka mēs esam noslēguši debatas par šo ziņojumu. Balsojums notiks rītdien 2012. Tagad mēs pievērsīsimies Hārmsas kundzes ziņojumam par kopienas eh, finansiālo palīdzību Bulgārijas Kozludojas kodola elektrostacijas 1. un 4. bloka eksploatācijas izbeigšanai, tā saucamā Kozludojas programma. Labi, sāksim debats un tagad uz četrām minūtēm došu vārdu Hārmas kundzei kā referentei. Eh, paldies, priekšādātāji. Eh, ja Komisāra kungs ir ļoti labi, ka mums ir šodien paredzētas debatas par šo tematu, un man ir liels prieks, ka es esmu pirmā, kas izteiksies par tik svarīgo jautājumu, proti kodola atkritumiem. Es vēlētos pateikties Rūpniecības komitejai, ja atcerās, ka mēs nevienmēr bijām vienisprātis, bet par vienu lietu mēs vienmēr esam varējuši vienoties, proti, ka mums ir jāatbalsta Bulgārija lai tā varētu tikt galā ar izmaksām, ko tai rada četru bloku eksploatācijas izbeigšana Kozlodojā. Tieši tāpēc es vēlētos vēlreiz uzsvērt, ka Bulgārija 2006. gadā ir saņēma vairākus miljonus eiro, mm, tāpat arī tika ieguldīti simtiem miljonu eiro nākamajos gados. 2009. gadā Bulgārija saņēma gandrīz 90 miljonus eiro. Šodien mēs eh, domājam par to, kā mēs varētu vēl solidāri palīdzēt Bulgārijai, kā varētu viņiem piešķirt vēl 300 miljonus eiro. Šī solidaritāte ir atkarīga no tā, ka Bulgārija jau savās iestāšanās sarunās skaidri norādījusi savu gatavību, ka tā ir akceptējusi to, ka kozlodojas reaktori nav pietiekami droši un līdz ar to to eksploatācija ir jāizbeidz. Ar savu ziņojumu esmu mēģinājusi spriest par šo pēdējo maksājumu daļu, un esmu mēģinājusi panākt grozījumu šajā, šajos maksājumos. Es vēlētos skaidri norādīt, ka uh, Eh, šī nauda, kas vairs nav tieši paredzēta eksploatācijas izbeigšanai, tātad atkrāt, atkritumu apsaimniekošanas stratēģijai, kodola atkritumiem, tie ir apmēram 120 miljoni eiro, kas paliek pāri, lai vismaz daļa no šīs naudas varētu tikt investēta radioaktīvu atkritumu galīgajai apglabāšanai, kā izplānot šo apglabāšanu Bulgārijā. Viss mans darbs ir atkarīgs no šī uzdevuma. Līdz šīm Bulgārijā nav spriest par šiem jautājumiem. Diemžēl man neizdevās panākt vairākumu rūpniecības komitejā, lai varētu virzīt šo ideju uz priekšu. Taču es uzskatu, ka tas ir ļoti būtisks uzdevums komitejā mēs esam vienojušies par kompromisiem, un rītdien uh, balsojumā es ar saviem grozījumiem mēģināšu panākt vēl divas lietas. Pirmām kārtām saistībā ar eksploatācijas izbeigšanu un atkritumu apglabāšanu. Es gribētu, lai komisija ļoti cieši sekotu līdzi tam, cik īsti naudas tas izmaksā, proti cik eh, daudz naudas ir vajadzīgs šiem pasākumiem Kozlodojā, cik mums ir vajadzīgs naudas, lai mēs varētu beigt eksploatāciju, lai varētu galīgi apglabāt kodola atkritumus, lai varētu garantēt drošu vīdi. Otrakārt, es gribētu, lai šī nauda, kas nonāks Bulgārijā, lai tā netiktu izmantota ogļu un galvenokārt brūnogļu izmantošanai. Vēl es priecājos par to, ka ziņojums ir uzsācies tādas dedzīgas politiskas debates, kas mums ļaus ar Otingera kungu parunāt par uh, eh, kodola atkritumu apglabāšanu kopumā. Pavisam drīz ir tieks gatavota direktīva par šo jautājumu. Liels paldies, Harmsas kundze. Tagad komisijas vārdā došu vārdu Otingeri kungam. Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, godāmie deputāti. Arī trešajā šīs plenāra sesijas vakarā jūsu darba kārtībā ir eh, kodola enerģija. Jūs eh, prasāt, lai Eiropas Savienība palīdzētu Bulgārijai izbeigt kodola elektrostacijas bloku eksploatāciju Kozludojā. Es apsveicu šo konstruktīvo darbu atmosfēru, es pateicos jums par to. Deputātē Harmsa un arī ēnu referenti atbildīgajās komitejās ir ļoti uh, spēcīgi sprieduši par šiem jautājumiem. Uh, Komisija atbalsta šajā ziņomā iekļautos priekšlikumus. Galvenokārt mēs atbalstam to, ka šis ko, turpmākais finansējums 300 miljonu eiro no kopienas budžeta ir jāizmanto saskaņā ar Eiropas Savienības interesēm, un proti ir jānodrošina tas, lai kodola jomā valdītu drošība. Nākamais mēs uzskatām, ka galvenais jautājums turpmākās palīdzības sniegšanā ir uh, Eh, saistāms ar eksploatācijas izbeigšanu. Un tieši tāpēc šis 91 miljonus eiro ir atbilstīga summa šādu pasākumu veikšanai. Ja ir runa par nepietiekamo finansiālo palīdzību no Bulgārijas puses, tie ir redzami vairāki vēsturiski iemesli. Eiropas Savienība ir apņēmusies palīdzēt, lai nodrošinātu uh, eksploatācijas izbeigšanu, lai mēs varētu aizsargāt cilvēkus un vidi. Mēs vēlētos uzsvērt, ka lielākā daļa uh, ieteikto grozījumu komisija varētu akceptēt. Es vēlētos arī paust komisijas viedokli par diviem ļoti būtiskiem tematiem, tematiem, kas mums šķiet ļoti būtiski. Uh, šeit ir runa par grozījumiem, par kuriem tikko runāja Harmsas kundze. Pirmkārt, es šeit eh, runāju par finansiālā atbalsta pasākumu turpināšanu enerģijas nozarē. Papildus ir jāņem vērā arī Bulgārijas īpašā vēlme un arī izteiktie argumenti paredzēt iespēju arī turmākai finansiālai palīdzībai enerģijas nozarē. Pirmkārtām te ir runa par vienlīdzīgu attieksmi arī pret Lietuvu un Slovākiju, kur ir tiek veikti arī uh, un tiks veikti arī um, līdzīgi veida pasākumi. Tāpat arī ir jādomā par uh, aizstāšanas kapacitātēm, ir jāatcerās, ka jānodrošina enerģijas efektivitāte. Ir jāatcerās, ka Bulgārijā vēl arvien pastāv ogļu elektrostacijas, kur pastāv liels potenciāls enerģijas taupīšanai. Un pats svarīgākais punkts eh, - e, elektrības taupīšanas pasākumi eh, ir izmainījušies Bulgārijā ar šo atomelektrostacijas eh, bloku slēgšanu. Tieši tāpēc ir vajadzīga palīdzība, lai varētu stabilizēt un nodrošināt elektrības tīklu. Komisija tieši tāpēc ir norādījusi, ka tā turpinās atbalstīt pasākumus enerģijas nozarē, tā skaitā uh, investīcijas uh, elektrības tīklu infrastruktūrā. Tāpat arī ir jādomā par degšanas uh, elementu galīgu apglabāšanu. Komisija atbalsta referentes atzinumu par to, ka ir nepieciešams lēmums attiecībā uz drošu šādu degšanas elementu apglabāšanu. Uh, Protams, ka šāds eh, risinājums ir vajadzīgs, bet eh, to nevar paredzēt šajā finansiālajā palīdzībā. Tādējādi mēs izkropļotu konkurenci. Galu galā visām dalību valstīm ir pienākums domāt par savu kodola enerģijas programmu. Tāpat arī ir jāatcerās, ka šo atkritumu apglabāšana ir saistām ar kopējo mūsu kodola enerģijas politiku. Mums ir vajadzīga konsekventa atkrituma apglabāšana, taču tā nav saistām ar pašreizējo finansiālo palīdzību Kozlodojai. Es vēlētos vēlreiz uzsvērt, ka komisijā mēs jau esam runājuši par galīgu atkrituma apglabāšanu. Šogad eh, tiks gatavots eh, priekšlikums radioaktīvu atkritumu apglabāšanai. Tur būs eh, runa arī par drošu šādu elementu apglabāšanu. Tieši tāpēc es labprāt uzklausīšu jūsu uh, priekšlikumus, mani ļoti priecē šīs debates. Noslēgumā šodien es gribētu teikt sekojošo. Komisija apsveic to, ka parlaments ir viensprātis ar komisiju uh, ka nākamajos četros gados Bulgārijai ir jāpiešķir 300 miljoni eiro. Mēs apsveicam to, ka e, galvenais punkts ir nodrošināt drošu pasākumu veikšanu Kozludojā. Mēs arī ceram, ka tiks sagatavoti tādi projekti enerģijas nozarē, kas būs atbalstām arī nākotnē. Mēs uzskatām, ka šī finansiālā atbalsta sniegšana Bulgārijai pierāda Eiropas Savienības solidaritāti. Un tas pierāda arī to, ka mēs domājam par mūsu kodola enerģijas politiku Eiropā kopumā. Paldies komisāru kungām, un tagad NV komitejas vārdā došu vārdu Parvanovs kundzei. Divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, godātie kolēģi. Kā e, NV komisijas referente es gribētu atbalstīt Eiropas komisijas nostāju attiecībā uz šo priekšlikumu. Man ir liels prieks, ka manā ziņojumā ieturētā līnija arī ir atspūkļojusies galīgajā ziņojumā, un tas nozīmē, ka Eiropas parlaments uh, var nepārprotami parādīt, ka mēs esam gatavi sniegt finansiālo atbalstu Bulgārijai Kozlodojas atomreaktoru demontāžas pirmajā demontāžai attiecībā uz pirmo un ceturto bloku. Kopienas palīdzība nodrošinās drošu demontāžu, ievērojot augstākos drošības standārtus, kas nozīmētu vidas aizsardzību, kā arī eh, jebkādu seku likvidēšanas pasākumus. Vajadzētu atcerēties, ka te ir jāņem vērā ietekme uz vīdi, enerģijas cena un energoapgādes drošība reģionā. Mums vajadzētu atcerēties, ka programmas galvenais mērķis ir droša atomreaktoru darbības izbeigšana un atbalsts Bulgārijai veidojot ilgtspējīgu energopolitiku. Es gribētu uh, norādīt Hanskundzei, ka radio aktīvo atkritumu apglabāšana ir svarīgs jautājums, tomēr tas ir aktuāls jautājums ne tikai Bulgārijai, bet visai Eiropai. Un es gribētu norādīt Hāms kundzei, ka Bulgārija nav iecerējusi izmantot šos līdzekļus, lai tālāk attīstītu termoelektrocentrāls, eh, kas darbotos izmantojot galvenokārt ogles un mēs esam gatavi izpildīt savas saistības un ievērot Eiropas Savienības likumdošanu, kā arī darīt visu atbilstoši modernākajām tehnoloģijām. Paldies! Paldies par Vanovs kundzei! Tagad tautas partijas grupu vārdā došu vārdu Uručev kungam, bet es gribētu vēl norādīt, lūdzu runājiet lēnāk, jo uh, tulki raida nepārtrauktus sos signālus, tādēļ, ka nav iespējams uh, sekot runātājam, ja viņš vai viņa runā tik ātri. Kā vienīgie, kas saprot jūs, ir tie, kas saprot valodu, kurā jūs runājat, tad jūs dzimto valodu tādēļ lūdzu runājiet lēnāk, jo pretējā gadījumā tulkiem nav iespējams godprātīgi veikt savu darbu. Nu tā tad Eh, vēlreiz atkārtoju, tagad došu vārdu politisko grupu pārstāvjiem, tautas partija grupas vārdā Uručev kungs. Divas minūtes lūdzu. Благодаря, господин председател. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Dārgie kolēģi! Iestāšanās sarunu laikā un atsevišķu politisko spēku iespaidā Bulgārija piekrita slēgt četrus kodola reaktors Kozlodojas atomelektrostacijā, un mēs to izdarījām noteiktajā termiņā. Eiropas Savienība piešķīra finansiālo atbalstu 2007. un 2009. gadā, lai palīdzētu finansēt šo bloku demontāžu. Eiropas Savienība deva garantijas, ka šis atbalsts turpināsies arī 2000, no 2010. līdz 2013. gadam. Tādējādi mums tiktu nodrošināt bija vienādi spēles noteikumi ar Slovākiju un Lietuvu ņemot vērā solidaritātes principus un e, vienlīdzīgu attieksmi pret dalību valstīm, komisija ir sagatavojusi šos priekšlikumus. Kas attiecās uz papildus finansējumu, tad tas, kas tiek piedāvāts, tas nevar kompensēt miljārdus zaudējums, ko cietusi Bulgārija šo bloku agrīnas slēgšanas rezultātē. Un mums ir nepieciešams finansiāls atbalsts, lai turpinātu demontāžu. Uh, kam galvenokārt tad arī šie līdzekļi tiks veltīti. Nemazāk svarīgi ir modernizēt e, enerģētikas nozari, nodrošināt e, drošu energo apgādi, bet ziņojums, par kuru vairums itra komitejas deputātu nobalsoja, uh, Mm, ir nepieciešams, un tādēļ mēs nepiekrītām atkārtotiem mēģinājumiem iekļaut eh, šajā ziņojumā tekstus par ogļu termoelektrocentrālēm domāju, ka tās ir debats, kas noteikti vēl nākotnē izvērtīsies Eiropas parlamentā. Tādēļ es ierosinu atbalstīt komisijas priekšlikumu un noraidīt uh, piecus jaunos grozījumus, ko ierosināja zaļo grupa. Paldies! Un tagad eh, sociālistu un demokrātu grupas vārdā Kalfin kungs. Četras minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs Dārgie kolēģi, ļaujiet man vispirms pateikties referentei un komisijai par uh, kompetenci un uh, gribētu pateikties arī Otingeru kungam par prezentēto dokumentu. Es gribētu pateikties Hārmsa kundzei um, par viņas Mm, ieguldījumu apspriežot šo Eiropas pilsoņiem svarīgo jautājumu. Šī dokumenta galvenais mērķis ir atbalstīt Bulgārijas centienus demontēt četrus no sešiem kodola reaktoru blokiem. Es nokomentēšu to, cik pamatots varbūt ir šāds risinājums vai lēmums, bet noslēdzot iestāšanās līgumu Bulgārijas iestādēm tas bija jādara, mēs to apņemamies darīt, un Bulgārijas iestādes ir godprātīgi pilnījušas tam noteiktos uzdevumus. Tomēr tas, ka šos blokus nācās slēgt agrāk nekā bija iepriekš plānots, nozīmē, ka Bulgārija uh, eh, cieši tiešas un netiešas zaudējumus, ko daļai sēdz Eiropas Savienība. Ar šodienas priekšlikumu Eiropas Savienība nodrošina vienādas spēles noteikumus gan Bulgārijai, gan arī vēl divām jaunajām dalībvalstīm, kas uzņēmās līdzīgas saistības. Tas ir ļoti svarīgi, jo ir nepieciešams eh, uzturēt Eiropas politikas konsekvenci šī jautājumā. 60% no finansējuma aizies tieši kodolreaktoru bloku demontāžai Kozlodujas atomelektrostacijā. Atlikušie 40% tiks veltīti, lai uzlabotu energoefektivitāti un samazinātu CO2 emisijas Bulgārijā. Es gribētu vērst īpašu uzmanību uz uh, atsevišķiem jautājumiem, kas radās apspriežot um, šo dokumentu komisijā. Vispirms, ko darīt ar izlietoto degvielu un apstaroto kodoldegvielu? Šis jautā, šo jautājumu minēja arī komisārs Otinger kungs. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, un mēs Sagaidām, ka rudenī Eiropas komisija nāks klajā ar īpašu direktīvas projektu, un tad mums būs iespēja padziļināti apspriest šo jautājumu, kas, es domāju, ļoti svarīgs daudziem Eiropas pilsoņiem. Tādēļ es nedomāju, ka parlamenta lēmums par šo jautājumu, par ko mēs tagad runājam, tas ir par uh, kompensācijām Kozlodojas atomelektrostacijai, uh, vajadzētu steigties notikumiem par priekšu. Es domāju, ka ja tiks radīts precedents, lai finansētu šādu programmu, tad tas eh, varētu um, apdraudēt Eiropas Savienības budžetu kopumā. Tas, protams, nekādu nemazina to valstu atbildību, kam ir šādi, eh, šādas eh, kodola elektrostacijas, meklējot risinājums izlietotās kodola degvielas apglabāšanai. Tālāk par līdzekļu izlietošanu. Nav šaubu, ka šiem līdzekļu līdzekļiem nevajadzētu tik novirzītiem, lai mazinātu uh, tikai un vienīgi CO2 emisijas. Bet uh, pieredze Bulgārijā un pārējās divās valsts, kas izmanto šos līdzekļus, ir parādījuši, ka šie līdzekļi tiek izlietoti likumīgi. Šeit ir svarīgi Eiropas politikas uh, konsekvence un vienlīdzīgi noteikumi visiem. Es gribētu teikt, ka Eiropas Savienības pilsoņiem ir svarīgi būt pārliecinātiem, ka līdzekļi tiek izlietoti tiem paredzētajiem mērķiem un caurskatāmi. Bulgārija ir izveidojusi arī īpašu fondu, kur uh, nonāk arī citu. Mm, līdzekļu piešķīrēju vai tā saucamo donoru uh, veiktie, uh, izdarītie asignējumi. Tāpat arī mm, Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka ir uh, piešķīrusi līdzekļus šiem pasākumiem un revīzijas palāta tuvākajā laikā veiks revīziju attiecībā uz šo līdzekļu izlietojumu. Paldies! Paldies Kalfinkungam un tagad Alda grupas vārdā došu vārdu. Uh, Valjāna kundzei. Lūdzu. Uh, thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi, komisāra kungs. Kā referenta rūpniecības pētniecības un enerģetikas komiteja un ēnu referente par energodrošību, es domāju, ka uh, Eiropai šeit ir ļoti nozīmīga loma. Kā rumānieti, mani, šis jautājums par Kozladujas eh, kodolaiklāstrācijas eksploatācijas izbeigšanu vēl jau svarīgāks. Un te ir vairāk iemesli. Šī kodola elektrostacija atrodas 150 km no Bukarestas un 4 km no Donavas. Saskaņā ar ekspertu vērtējumu ir zināms, ka šim, šai elektrostacijai nav pietiekamu, pietiekamu nodrošinājumu pret vidas piesārņojumu. Un tāpēc Eiropas Savienībai ir jāpiešķir pietiekošs finansējums šim projektam, jo drošībai ir jābūt augstākai, atbilstoši augstākajam standartam, lai varētu īstenot labākās prakses paraugus. Un te ir arī jāizvirza zināmi standarti, citā tiek aptraucāts viss reģions. Tāpēc es atbalstu šo priekšlikumu un arī atbalstu priekšlikumu sniegt 300 miljonu eiro finansējumu šim projektam. Pirmie 75 miljoni eiro ir jāpiešķir no 2010. gada budžeta. Neskatoties to, mums tomēr ir jābūt stingriem attiecībā uz caurskatāmību šo šī finansējuma izmantošanā. Līdz šim Eiropas komisija nav bijusi ap, apmierināta ar to informāciju, kas tā ienākusi no Bulgārijas. Tāpēc mums būtu jāizveido īpašs izvērtējums lai izanalizētu jau pabeigtos eh, projektus un arī izveidotu eh, jaunu, mm, jaunu plānošanas 2010. un 2013. gadam kopā ar Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku. Te tiek parādīti ilgs, ilgspējīgi ilgtermiņa mērķi, un tas arī skar 120 miljonu eiro aploksni, kas tiek piešķirti. Valiena skundze pārtrauc eh, priekšsēdētājs, jūs esat pārsniegus jūsu runāšanai atvēlēto laiku. Stojanovu kungs. Ir eh, norādījis, ka viņš vēlas izmantot zilās kartiņas noteikumu. Viņš grib jums uzdot jautājumu. Valēna kundze, vai jūs dzirdāt, dzirdat, ko es jums saku? Valēnas kundze, es runāju jums. Stojanova kungs e, gribētu izmantot, saka priekšstādātājs, zilās kārtiņas noteikumu. Un tāpēc viņš uzdod man, vai jūs dzirdat viņu, un vai jūs labprāt atbildāt uz viņu jautājumu. Stojana kungs, lūdzu, jums minūti jūs jautājumam. Paldies, priekšstādātē. Man ir pavisam īss un specifisks jautājums. Tā kā Valjānu kundze uzdeva jautājumu par drošību. Pirms e, četru mazāko kodolēkstrasacīs bloku demontāžas e, šie bloki tika paziņot par visdrošākajiem blokiem, no, un to izdarīja Eiropas e, kodolenerģijas drošības aģentūra. Nu, dārgais kolēģi, priekšsādātāji, ko es varu sacīt, vai mēs te visi esam traki palikuši? Es domāju, daudzi cilvēki nolēma rīkoties vienā veidā, un mēs visi vienkārši izlēmām to, to atbalstīt. Nu, tad nekāds salāk komentārs nesniegšu. Paldies, Valjāns kundze, saka priekšsādātājs. Vārds Tremopulas kungam, viņš runās zaļo vārdā. Liels paldies, priekšsēdētāji! Šai debatāji, debatējot mums būtu jāņem vērā, ka pēdējās dekādas laikā Eiropa piešķir Eiropai, Eiropa piešķir Bulgārijai 550 miljonu eiro, lai lai tā demontētu savu kodola elektrostaciju, un tagad mēs dosim vēl 300 miljonus eiro. Tad pavisam pāri par 800 miljoniem eiro, neņemot vērā inovācijas un drošības veicināšanu. Tātad mēs esam vienkārši maksājuši milzīgas summas šai valstī. Mēs negribam, lai šeit ar Bulgārijas valdību būtu vēl kaut kāda tirgošanās Mums ir jāpārliecinās par to, ka kodola atkritumi tiek attiecīgi apglabāti, un tā ir daļa no šīs kodola elektrostācijas eh, eksploatācijas izbeigšanas, jeb demontāžas eh, nosacījumiem. Zaļie ir prasījuši, lai 40% no šī finansējuma būtu pie, piešķirti tieši E, šo radioaktīvo atkritumu apglabāšanai, nevis e, jaunas e, stacijas celšanai. Vienošanās starp Turciju un Krieviju paredz izveidot jaunu staciju zemestrīces zonā, kas iespējams ir, kurā var būt zemestrīces. Priekšstādātājs pārtrauc. Tremopulis kungi, jūs esat pār, eh, pārsniedz eh, savai runai atvēlēto laiku. Parvanovas kundze grib izmantot zilās kartiņas likumu, uzdot jautājumu Tremopulis kungam. Lūdzu, Parvanovas kundze, sakieties pēc iespējas īsāk. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs te izmantojām tādu kā nomēlnošanas terminu un Valiānu kundze nav pareizi izmantojis to finansējumu, kas eh, tai agrāk tika piešķirts. Priekšstādātāji kungs, vai jūs varētu pārbaudīt, priekšstādātājs pārtrauc runātāju? Es atvainojos, Parvanovs kundze, eh, šis, eh, šī, šis. Uh, Jūs nerīkojaties eh, pareizi. Jūs varat uzdot jautājumu runātāji. Man, man ir, un Tremopulis kungam nav jāatbild, jo jūs runa nebija saistīta ar jautājumu. Van Orden kungs, ECR grupas vārdās vienu minūtu. Paldies priekšstādātāji. Es cīnījos, cik man bija spēka, lai, lai novērstu Eh, vairākus gadus eh, pārāk agri slēgto Kozlodujas kodolelektrostacijas. Diemžēl man tas neizdevās. Līdz ar to ir palielinājušās elektrības izmaksas un arī uh, Bulgārija vairs nevar eksportēt savu elektrību. Un tā tad arī ir vides, uh, zaudējumi videi un Eiropas Savienības iestādes šeit ir mazliet aizgājušas nepareizu ceļu. Citām valstīm nebija priekšlaicīgi jāslēdz savas elektros, kodola elektrostacijas, un Eiropas komisē būtu jāatzīst, ka tā tas bija. Protams, ir jānodrošina tas, lai šī, vald, lai šī nauda tiktu attiecīgi uh, izmantot. Un es ceru, ka komisija mums to varēs nodrošināt. Te jābūt arī kompensāta, ir arī jāparedz kompensācijas eh, zaudētās kapacitātes eh, atsvēršanai, lai Bulgārijai nebūtu jāpaļaujas uz eh, ārzemju, uz ārvalstu labo gribu. Paldies, Van, Van Orden kungs. Tagad Ransdorfa kungs goja grupas vārdā uz vienu minūti. Ļaujiet man pateikt tikai vienu lietu. Kozladojas programma. Nevar likt uzsver tikai un vienīgi uz radioaktīvo materiālu transferu un uz energoefektivitātes uzlabošanu Bulgārijā un uh, alternatīvu enerģijas avotu fi finansēšanu. Uh, Manuprāt, šī programma ir jāuzskata kā papildinājums ekonomiskajai un sociālajai stabilitātei visā Balkānu reģionā, jo Balkāni, tā skaitā Bulgārija, ir viens no vieglāk ievainojumiem reģioniem Eiropas Savienībā. Mēs to jau pieredzējām finanšu krīzes laikā. Es uzskatu, ka mēs nedrīkstam laust iestāšanās līguma 30. pāntu. To pierādīja arī konsultācijas ar Eiropas komisijas pārstāvjiem. Šis līgums beidzās 2009. gadā, bet eh, jaunais ietvers noteikti ir eh, jāveido balstoties uz 30. pāntu. Lielas paldies, Seransaraf kungs! Nākamais runātājs Stoino kungs. Viņam tiek dotas divar pus minūtes, un viņš ir pie grupām nepieskaitītais deputāts. Lielas paldies, priekšādētāji! Šodien mēs eh, spriežam par eh, kompensāciju, kas eh, Bulgārijai ir jāsaņem par Kozlodojas kodola elektrostacijas slēgšanu. Šī kompensācija ir pamatota, taisnīga un tā nāk īstajā laikā. Eksperti ir aprēķinājuši, ka Bulgārija ir cietusi zaudējumus no abu bloku slēgšanas, un šie zaudējumi ir daudz lielāki nekā saņemtā kompensācija taču jautājums ir par to, kāpēc mēs esam pie kaut kā tāda nonākuši. Tie bija vieni no drošākajiem blokiem Eiropā. To apgalvoja viena no prestižākajām aģentūrām - Startautiskā atomenerģijas aģentūra. Kāpēc gan šis bloks bija jāslēdz? Es uzskatu, ka tas ir kaut kas pilnīgi nesaprotams. Kāpēc šis ziņojums nonāca zaļo grupas rokās? Senators Marks Antonijs sākā ar vārdiem, kā mēs varam iznīcināt. Es gribētu vērsties pie savas kolēģis. Jums nevajadzētu kaut ko tādu teikt. Jūsu dalībvalsts šantažē Eiropas Savienību. Tā ir saņēmusi daudz vairāk līdzekļu nekā Bulgārija. Tieši tāpēc es gribētu aicināt, ka Viņiem nedrīkst mums mācīt to, ko mēs nedrīkstam saņemt. Zaļajiem ir tikai viens un vienīgs mērķis. Viņi saskars ar vienu problēmu. Slēdzot kozlodoju, viņi ir paaugstinājuši CO2 izmešu skaitu. Tagad viņi cenšas novirzīt Bulgārijas līdzekļus, lai izmantotu tos citur. Viņi vienkārši cenšas attaisnot uh, savu tēlu, viņi vēlas kaut kā izskaidrot, kāpēc gan nodokļu maksātājiem ir jāmaksā tik daudz, bet tajā pašā laikā par šo lielo maksu jāsaņem pretī daudz vairāk CO2 izmešu. Kozlodoja būs tikai un vienīgi piemērs tam, kā veci novecojuši bloki var labi darboties. Šis vienīgais piemērs būs negatīvs. Tas pierādīs, ka politiķi ir izgāzušies un uh, tika likvidēta ļoti laba ekonomiska nozare Bulgārijā. Stojinov kungs. Es uzskatu, ka jūs nedaudz tuvojaties pieklājības normu pārkāpšanas robežai. Es jums izrādīju labvēlību, un es izrādīju arī labvēlību zaļajiem kolēģiem, kuriem jūs uzbrukāt. Es gribēju parādīt, ka mēs labprāt jūs uzklausīsim. Taču es uzskatu, ka jūsu uzstāšanās nebija akceptējama. Nākamreiz es atslēgšu jums mikrofonu, jo pretējā gadījumā mēs noriposim lejā no kalna un viss aizies neceļos. Tas nozīmē, ka mēs esam beiguši politisko grupu runātāju kārtu un nākamais, nākamie būs individuālai runātāji un pirmais būs Stolojana kungs. Liels paldies priekšādātāji! Es vēlētos pateikties eh, komisijai, jo kaut gan eh, mūs vairāk uztrauc eh, finanšu krīze pašreizējā brīdī, komisija saskaras arī ar citām problēmām un turpina strādāt. Bulgārijai ir tiesības saņemt naudu, kas tai ir apsolīta. Bulgārijai apsolīja šos līdzekļus par to, ka tā pārtrauks šo divu kodola elektrostaciju eksploatāciju. Es atbalstu atomenerģiju. Es atbalstu enerģiju, ko rada kodola elektrostacijas. Es nezinu, kā Eiropa varēs sasniegt savus mērķus attiecībā uz tīru enerģiju, ja mēs necelsim atomelektrostacijas. Es uzskatu, ka katrai valstī ir tiesības celt šādas stacijas. Taču mums Eiropas Savienībā ir arī kopīgi pienākumi. Mums ir jāuzņemas atbildība, mums ir jāizrāda solidaritāte attiecībā uz tehnoloģijām, kas tiek izmantotas šajās kodola elektrostacijās. Uzskatu, ka Eiropas komisijai ir jābūt ļoti stingrai izvērtējot jaunos projektus kodola elektrostacijām. Lielas paldies Stolojana kungam. Palecka kungs, divas minūtes. Paldies, priekšēdētāji, komisāra kungs. Es vēlētos sveikt referenti, viņa ir paveikusi labu darbu. Atbalstu šo dokumentu, ko mēs pašlaik apspriežam. Atbalstu arī ideju, ka ir jāpiešķir palīdzība 300 miljonu eiro apmērā Bulgārijai par to, ka tās slēgs eh, četrus blokus Kozludojas atomelektrostacijā trīs gadu periodā. Tajā pašā laikā ir jāpastingrina kontrole pār to, kā šie līdzekļi tiks izmantoti. Mums ir jāpārtrauc netaisnība Ir jāatcerās, ka citas dalībvalstis arī ir saņēmušas līdzīgu palīdzību Lietuva un Slovākija. Šie bloki nav izmantot jau ilgāku laiku, tieši tāpēc tie ir jāslēdz. Tas samazinās risku vidē un tas ļaus labāk izmantot eh, darbinieku zināšanas un profesionālo pieredzi. Pēc eh, bloku slēgšanas stacijas personālam vajadzēs stāties pretī jauniem izaicinājumiem. Balstoties uz pieredzi Lietuvā, es varētu jums pastāstīt, ka Parasti mēs saskaramies ar neparedzētiem uh, izaicinājumiem. Laika grafikus nevar ievērot. Es uzskatu, ka lielākā daļa resursu ir jāparedz eksploatācijas izbeigšanai. Un uh, ir jāparedz nauda arī kodola enerģijas uzglabāšanas uh, iekārtām. Es uzskatu, ka projekti, ko atbalstīs Eiropas Savienība, palīdzēs staciju personālam, palīdzēs arī kopienām, uh, apkārt šīm stacijām pielāgoties jauniem tirgus apstākļiem. Ir ļoti svarīgi, lai šie cilvēki iegūtu citu apmācību, lai viņi varētu izmantot savas zināšanas un pieredzes citās rūpniecības nozarēs. Ir jāatrada jaunas, ilgspējīgas darba vietas, ir vajadzīgas tādas rūpniecības nozares, kas palīdzēs visai sabiedrībai. Paldies Paleckī kungam! Šimanskī kungs. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Četru bloku demontāža Kozlodujā ir radījusi būtisku energokapacitātes zaudējumu Bulgārijai, un tas ir ietekmējis arī um, energoapgādes drošību reģionā, un tas ne, neizbēgam novedīs arī pie CO2 emisiju palielināšanās. Tajā pat laikā mums ierosina pievērt acis uz uh, vienas no mūsu dalībvalsts energo problēmām. Es domāju, tas ir pretrunā ar solidaritātes principu, kam vajadzētu būt visam pārstāvošam principam energo politikas realizēšanā. Tas nozīmē, ka mēs diskriminējam kodolu e, enerģiju. Paldies! Paldies Šimanskī kungam, un tagad uz divām minūtēm vārds Kretū kundzei lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Kas attiecās uz uh, Kozlodojas kodola elektrostacijas uh, bloku demontāžu, tad um, Bulgārija vien pat šo problēmu atrisināt nevar, kā tik norādīts. Uh, šī demontāža ir svarīga arī kaimiņu valstīm, un tam vajadzētu kalpot par piemēru arī tām dalību valstīm, kurās um, kodola elektrostaciju eksploatācijas termiņi jau sen ir pārsniegti. Uh, Eh, arī Rumānijai vajadzē, eh, Rumānija ir nobrījusies par šo, šo situāciju, tīpaši pēc avārijas Černobiļā. Mēs uzskatām, ka demontāža ir jāpapildina ar sabiedrības informācijas kampaņu, lai cilvēki saņemtu pilnīgu informāciju par fāzēm, par termiņiem, par to, kas tiek darīts, eh, kā tiek apsaimniekoti bīstamie atkritumi un kas notiks ar rekonstrukciju. Es domāju, ka īpaši uzmanību jāpievērš tam, kas tiek darīts ar radioaktīvajiem atkritumiem. Tādēļ uzskatām, ka mākslinieci ir jāveic bez pārtraukumiem. Bez tām eh, patreiz eh, veikt tās izmaksu aplēs ir tikai aptuvenas, jo šāda demontāža iepriekš nav tikusi veikta. Tādēļ es ierosinu veikt rūpīgu plānošanu, nodrošinot vajadzīgo uzraudzību, lai šīs process varētu kalpot par labu piemēru Eiropas līdzekļu izlietojumam. Paldies Kretsu kundzei! Un tagad pēdējais runātājs debatēs ir Balčitis kungs. Divas minūtes lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem! Dažas centrālās un eistrum, austrum Eiropas valsts, kas pievienojās Eiropas Savienībai, saskā uzņēmās ļoti svarīgas ekonomiskās un arī politiskās saistības, kas ietvēr sevī arī kodolu elektrostaciju demontāžu un um, kodolu atkritumu apglabāšanu. Tās ir valsts, kas pārņēmušas drošības standartus no padomas Savienības, un šie standarti neatbilst Eiropas Savienības standartiem. Tādēļ ir nepieciešami papildus līdzekļi eh, šo mm, iekārtu demontāžai. Šeit ir jāņem vērā tas, ka šie papildus uzdevumi rada papildus šķēršļus jaunajām dalībvalstīm, kurām nav pašām pietiekam daudz līdzekļu, lai drošā veidā apglabātu kodola atkritumus. Tas rada apdraudējumu videi un turpmākajām paudzēm. Tādēļ es apsveicu komisijas priekšlikumu nodrošināt palīdzību Bulgārijai, jo bez Eiropas Savienības atbalsta Bulgārija, tāpat kā Lietuva, nevarētu pienācīgi slēgt kodola elektrostaciju, nodrošinot visus vajadzīgo drošības standarts. Paldies Balčits kungam, un tagad pārējām pie brīvā mikrofona procedūras bet man nav neviens pieteicies runāt. Brīvajā mikrofonā tas nozīmē, ka varam pāriet pie noslēguma, debašu noslēguma daļas, un tagad došu vārdu komisāru kungam, lūdzu. Jā, prezident, mani dāmas. Priekšsēdētāja dāmas un kungi, deputāti, Es vēlētos pateikties par šīm atklātajām diskusijām par eh, tik jutīgu tematu. Noslēgumā es vēlētos norādīt, ka komisija kopumā apsveica atzinuma sagatavotāju. Tas nozīmē, ka uh, komisija uzskata, ka līdz pat 2013. gadam Bulgārijai būtu jāsaņem vēl 300 miljonu eiro. Svarīgākais ir, lai tiktu nodrošināti droši apglabāšanas pasākumi un lai varētu eh, nodrošināt arī vidas aizsardzību. Mēs vēlētos arī teikt, ka mētiecīga līdzekļu izmantošana tiks arī konsekventi kontrolēta. Mēs ņemam vērā jūsu grozījumus, jūsu ieteiktos grozījumus šajā ziņojumā. Ir jāsaka, ka padome tos var ņemt vērā, tomēr ir jāatcerās arī par regulas mērķu uzlabošanu. Jūsu atbalsts turpmākajai finansēšanai parāda, uh, solidaritāti, ko Eiropas Savienība ir izrādījusi Bulgārijai. Atomelektrostaciju eksploatācijas beigšanas drošība ir pats svarīgākais. To pierāda šis atzinums. Es vēlētos pateikties jums par šo ziņojumu, Hārmsas kundze. Lielas paldies komisāru kungam. Tagad eh, pēdējā runātāja, kas nobeigs debatas par šo jautājumu, ir Rebeka Hārmsa. Debatas noslēgumā es vēlētos vēl skaidri norādīt, ka atomu elektrostaciju slēgšana Lietuvā, Slovākijā un Bulgārijā ir izdevusies pēc eh, starptautiskās atomu enerģijas aģentūras eh, ekspertīzes. Šie drošības standarti ir ļoti stingri, tie tika ieviesi pēc Černobeļas katastrofas, un es uzskatu, ka šīs lēmums bija pareizs. Tas arī parāda, ka mums ir jāizturas solidāri. Mums arī rītdienas lēmumā ir jābūt solidāriem, mums ir jābūt vienlīdzīgai attieksmē gan pret Slovākiju, gan Lietuvu, gan Bulgāriju. Mums ir jāparedz vajadzīgās izmaksas un kompensācijas par šo atomo elektrostaciju slēgšanu. Es vēlētos norādīt, ka visās šajās valstīs, kā arī, vet, kā arī Rietuma Eiropas valstīs un arī visā pasaulē, līdz šim neviena valsts nav atradusi reālu atbildi uz galīgu radioaktīvu atkritumu apglabāšanu. Tas nozīmē, ka šis uzdevums mums vēl ir priekšā. Miljardiem eiro summas ir investētas, un pēc 30 gadiem vēl ar vien mēs turpinām meklēt atbildu uz šo problēmu. Es uzskatu, ka šīs debates ir tās, kur kurās varētu piedalīties galvenokārt tiem cilvēkiem, kas ir iestājušies par atomelektrostaciju izmantošanu. Radioaktīvu atkritumu apsaimniekošana uzskatu ir svarīga ne tikai man, bet arī ļoti daudziem pilsoņiem Eiropas Savienībā. Šis risks vēl ar vienu no atrisināts, un tieši tāpēc tas ir arī ar, ir arguments pret atomelektrostaciju izmantošanu, bet par to Otinger kungs noteikti vēl padomās. Liels paldies, Harmsa kungs! Harmsas kundze. Tas nozīmē, ka mēs varam eh, noslēgt debatas par šo jautājumu un par ziņojumu mēs balsosim rītdien pulkstens 12. Plenārs sesija turpināsies rītdien 20. maijā no 9 līdz 1, pēc tam no 3 līdz 5 pēcpusdienā. Es vēlētu tos pateikties visiem ka, par to, ka